So, vielen Dank. Thank you very much, ladies and gentlemen. Paldies, dāmas un kungi. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich Kolēģis, kolēģi, pasludinu priekšsādātāju konferenci par atklātu visi palātas uh, pārstāvi šodien klāt. Uh, paldies uh, organizatoriem par iespēju tikties šeit. Paldies īpaši Dola kungam par to, ka bija tik pretim nākoši. Es sveicu Vācijas kancleri Angela Merkel, kas mums laipni pievienojas šodien. Kanclers kundze piedalīsies viedokļu apmaiņā par procedūru teikšu sekojošo. Merkeles kundze pēc man īsa ievada izteiksies, un pēc tam būs iespēja izteikties uh, grupu priekšsēdētājiem un uh, grupu pārstāvjiem. Es ļoti lūdzu kolēģis, kas runās, pieturēties pie laika grafika. Kanclers kundze ir eh, dažādi, dažādi notikumi ieplānoti, un viņa jābūt arī Londonā vēl šodien, tā kā viņai drīz jādodas prom. Es uh, vēlos jums uh, pievērst jūsu uzmanību tam, ka mēs šodien nesēžam uh, tā kā paredzēt sēdēt um, grupās, bet uh, mums ir cita hierarhija šodien, un tāpēc tieši pa kreisi no manis visvairāk uh, cilvēki sarunās savā starpā, kas mani sākumā izbrīnēja. Uh, dāmas un kungi, tehniski iemeslu dēļ šīs dienas notikums uh, nenorisinās. Uh, plenārsēžu zālē, bet eh, šeit, šajā rezervas zālē, eh, pagājušajā mēnesī notika īpašas padomes eh, sanāksme, kur runa bija par finanšu plānošanu Eiropas Savienībā. Jūs zināt parlamenta nostāju par šo jautājumu saturiski, runājot, runājot par budžetu. Es atgādināšu Mm, kolēģi Beiga un Kalfins sagatavoja parlamenta priekšlikumu un atspoguļo tajā mūsu nostāju par budžetu. Šis priekšlikums pieņemts parlamentā ar mm, ļoti lielu balsu vairākumu, pāri par 500 balsim ir gūts, lai atbalstītu šo priekšlikumu. Tas rāda plašu atbalstu parlamentā šim priekšlikumam. Es atgādināšu, visi, kas vēlas panākums Eiropai, vēlas arī kompromisu, jo viens bez otra nav iespējams. Izies punkti ir definēti, izējas punkti mūsu sarunam, mēs esam gatavi nonākt pie taisnīgiem kompromisiem. Uh, Bet mēs neteiksim, mums ir mūsu nostāja, un uh, ja tā nav mūsu nostāja, tad ir veto. Nē, to mēs nevēlamies, mēs esam gatavi kompromisiem, bet mēs esam tikpat gatavi arī cīņai. Turklāt es priecājos, ka esat šodien ar mums lai principiāli parunātu pār Eiropas Savienības turpmākām struktūram, turpmāko darbību. Man prieks dot jums vārdu, kanclere Merkele. Jā, ziegietā. Godātais priekšādātāji, mīļais Mārtiņš Šulcs, godātie deputāti, dāmas un kungi, es esmu ļoti pateicīgi par uzaicinājumu Šis ir, šī ir pirmā reize kopš Vācijas padomas prezidentūras 2007. gadā, kad es varu uzstāties jūsu priekšā, un es labprāt šo izved, uz izdevību gribu izmantot, lai pastāstītu par to, kāds ir stāvoklis Eiropas Savienībā, ne tikai par uh, finanšu schēmu vidējā termiņā, bet arī par citiem jautājumiem. Uh, Pēc divām dienām, proti 9. novembrī, mēs atzīmēsim jau 23. reizi Berlīnas mūra krišanu. 89. gada 9. novembris bija ļoti laimīgs brīdis gan Vācijas, gan Eiropas vēsturē. Un tas iezīmēja brīvības ēras sākumu, vienotības un demokrātijas ēras sākumu Vācijā un visā Eiropā. Vācieši, mēs vācieši nekad neaizmirstam ka mūsu uh, valsts uh, labvēlīga attīstība nav nodalāma no Eiropas Savienības vēstures. Un nesa, neaizmirstam arī to, ka mūsu austrumu kaimiņu brīvības centieni arī um, ir ļoti daudz laba devuši mūsu vēstures attīstībā. Mēs vācieši apzināmies arī mūsu atbildību par turpmāko um, par labu nākotni Eiropas Savienībā, un to apzinoties Vācijas federālā valdība veido politiku gan Vācijai, gan Eiropai. Un es gribu atgādināt, ka brīvība, dzīve mierā un labklājībā ir tas, kas vispār um, ļauj Eiropā panākt vienotību un es runāju par brīvību visās tās izpausmēs, gan apziņas brīvība, gan preses, gan ticības, gan uh, sapulču brīvība. Tās visas ir jāaizstāv, un bez brīvības nav uh, ne tiesiskas valsts, ne daudzveidības, ne iecietības. Uh, brīvībā balstās vienota Eiropa. Un šodien Eiropa ir sastapusies ar krīzi, Eiropa stāv pārbaudījumu priekšā, un tieši brīvības spēks var palīdzēt Eiropai tikt laukā no krīzes. Un es esmu pārliecināta, ka tieši brīvība dod mums drosmi uh, veikt pārmaiņas. Mums ir jāpierāda, ka mēs esam pietiekami drosmīgi uh, veikt pārmaiņas un jāapzinās, ka mums ir sevi jāpierāda 21. 21. gadsimtā pasaules mērogā. Un uh, apceļojot valstis ārpus Eiropas Savienībā, piemēram, Āzijā, es esmu iepazinusies ar daudzām ļoti dinamiskām valstīm, kas ļoti strauji attīstās un, no, un uz Eiropas Savienību tur raugās ar interesi, un bieži man jautā, tā diezgan skeptiski, vai Eiropas eksperiments izdzīvos šajā krīzē, un šis jautājums parāda, ka šī pašreizējā smagā krīze nosaka to, kā Eiropas Savienība tiek uztverta ārpus, ārpusē, un tas nozīmē, ka mums ir smagi jāstrādā uh, Eiropas Savienības iekšienē, lai mēs varētu šajā startautiskajā konkurencē sevi apliecināt un pastāvēt. Eiropas Savienība šogad saņēma miera, Nobela, Nobela miera prēmiju. Uh, Un kopš Romas līguma pieņemšanas pirms 50 gadiem mēs redzam šo ļoti nozīmīgo politisko signālu, kas tiek raidīts gan pasaulē, un kas ir zīme arī mums, Eiropiešiem un Eiropietēm. Mārtiņš Šulcs kopā ar Eiropas uh, uh, padomas un Eiropas komisijas vadību Oslo um, saņems šo balvu. Un es ļoti priecājos, ka atsevišķi no maniem kolēģiem, tāpat kā es, ir nolēmuši šajā ceremonijā piedalīties. Mēs gribam parādīt, ka Eiropas Savienība tas nozīmē visi kopā, tie ir 500 miljoni pilsoņu. Un mēs visi zinām, ka mēs, Eiropieši, esam vienoti mūsu centienos pēc laimes. Uh, miera, Nobela miera prēmija atgādina mums, ka mēs nedrīkstam aizmirst, ka vienotība nu, ir mūsu spēks un šajā, šajos, uh, šo lielo izaicinājumu priekšā mēs varam pastāvēt tikai kopā. Un eh, neaizmirstot valstu parādus, eh, val, algu izmaksas un izaugsmes rādītājus, eh, būtībā galvenais ir, ka mūsu vienotā valūta ir kaut kas daudz vairāk nekā vienkārši valūta. Tā simbolizē uh, mierpilnu un demokrātisku apvienību, apvienos, apvienību Eiropā. Tā simbolizē brīvību Eiropā, labvēlī, eh, lab, labklājību un progresu. Un tāpēc šodien mūsu uzdevums ir parūpēties par Eiropas vienotību un saglabāt to mūsu bērniem. Mārtiņš Šulcs, kad tika ievēlēts par parlamenta priekšsēdi, runā sacīja tā, vai nu mēs visi kopā zaudēsim, vai visi kopā uzvarēsim. Un vienīgā mūsu iespēja ir tikai kopā uzvarēt, nonākt līdz uzvarai. Un mūsu Eiropas modeli, uh, ekonomiskos sasniegums un sociālo atbildību mēs varam tikai kopā aizstāvēt, un tikai kopā mēs varam gādāt par to, lai Eiropa kļūst spēcīgāka. Uh, Tāpat mums ir jāapzinās, kāds spēks ir brīvībai un cik liela drosme vajadzīga pārmaiņām. Pirmie, uh, pirmie tādi. Uh, pirmās zīmes, ka krīze ir pārvarēta, jau parādās, taču mums nevajadzētu būt apmierinātiem ar sasniegto. Vēl ir jādara ļoti daudz, lai mēs atgūtu ticību uh, mūsu pilsoņu vidū, ticību Eiropas projektam. Un es gribu jums šodien apsolīt, ka Vācija darīs visu, lai Eiropas Savienība arī nākotnē var uh, izpildīt savu brīvības un lab labklājības solījumu. Un es esmu šeit arī tāpēc, ka es rēķinos ar jūsu atbalstu, jo mēs vērojam, ka arvien paslip, pastiprinās spēki, kas neļauj mums vienkārši uh, palikt mierā un būt apmierinātiem ar sasniegto, ne ekonomikā, ne sabiedrības attīstībā. Mums visos Eiropas Savienības līmeņos soli pa solim jārūpējas par to, jāgādā par to, lai Eiropa kļūtu stiprāka. Brīvība, dinamika, uh, labklājība. Par to visu mums ir jādomā un jāstrādā, lai uh, attīstītos arī citas valstis līdzīgā veidā. Jose Manuels Barozo 12. septembrī uzstājoties parlamentā sacīja, ka mums ir jāpilnīgo ekonomiskā un monetārā savienība, un paties mums ir jāatrod pareizais ceļš, lai stabilizētu šo savienību, mums ir jābūt ambicioziem, un mēs nedrīkstam baidīties arī no tā, ja būtu nepieciešams mainīt līgumus, ja tas tiešām būtu vajadzīgs. Eiropas Savienības padziļināšanās process nav novēršams Un es redzu, ka jūs, proti Eiropas parlaments un Eiropas komisija, esat um, mani sabiedrotie šajā procesā. Pašreizējā krīzes situācijā mēs nevaram uh, mācīties no pagātnes pieredzes, jo Eiropas Savienība ir tāds ļoti oriģināls, nebijis veidojums, un tāpēc mums ir jādara tas, uh, kas Eiropu ir padarījis populāru pasaulē. Mums jābūt uh, jaunām idejām, mums jāatrod uh, mums piemēroti jauni risinājumi. Visām dalībvalstīm jāveic reformas, struktūrāli pielāgojumi un arī uh, konsolidēšanas pasākumi, lai nostiprinātu konkurētspēju un varētu pārvarēt krīzi. Es saprotu, ka dažās dalībvalstīs no cilvēkiem šobrīd tiek ārkārtīgi daudz prasīts. Uh, un es apzinos arī, ka cilvēki cieš. Taču es varu jums arī paziņot labu ziņu. Reformas jau um, ir novedušas pie pirmajiem panākumiem, un mēs nepūlamies velti. Īrijā, Portugālē un Spānijā un arī Grieķijā ir samazinājušās algu izmaksas. Un mēs redzam, ka no mums tiek prasīta arī solidaritāte. Piemērs ir ESM, um, uh, šis finanšu palīdzības plāns. Konsolidēšana ir jāturpina, lai varētu nodrošināt izaugsmi. Abi šie aspekti norisinās, abi šie procesi norisinās paralēli. Kaut gan dažkārt mēs šeit redzam retorikā tādu kā pretnostatījumu. Mēs vēlamies, lai uh, būtu nodrošināta izaugsme, lai būtu lielāka nodarbinātība un budžeti būtu sabalansēta. Izaugsme rodas no uzņēmēja darbības, un vakstuma um, izaugsme nav nekas tāds, ko mēs varam definēt politiskā līmenī. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas ir gatavi būt par uzņēmējiem, kas ir pietiekami brīvi, pietiekami elastīgi. Un šeit mums Eiropā vēl daudz kas ir darāms. Eiro plus pakts paredz pasākumus, kā nostiprināt uh, nodarbinātību un izaugsmi dalību valstīs. Un arī Un fiskālais pakts vai līgums ir uh, vēl viens papildus elements, un no otras puses ir jārūpējas par ļoti um, tādu caurskatām valsts līdzekļu izlietojumu. Bet uh, nauda, protams, nav viss. Ir jābūt arī priekšnoteikumiem izaugsmē, lai varētu turpināt attīstīt iekšējo tirgu. um, pieņemtie pasākumi ir pēc iespējas ātrāk jāīsteno praksē, un arī vidējā termiņa finanšu ietvars Eiropas Savienībai, par ko mēs gribam pieņemt lēmumu pēc divām nedēļām, kalpos izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Katrs eiro, kas tiek izdots, uh, E, tam ir jādod atdeve, jādod pievienotā vērtība, bet nepietiek tikai ar to, ka nauda tiek izdota, tā ir jātērē labi un, un šim e, mērķim e, mums ir jāskatās, ko dara mūsu politiķi gan dalībvalstīs, gan Eiropas līmenī. Tāpat ir ļoti svarīgi analizēt un novērst ekonomiskās un monetārās savienības arhitektūrā pieļautās kļūdas. Es domāju, ka tikai tad, ja mēs eh, š, abu šos procesus, ja mēs tiem sekojam abiem līdz vienlaikus, tad ilgtermiņā gūsim sekmes. 1992. gadā, pirms 20 gadiem, Māstrihtā tika izveidota ekonomikas un monetārā savienība. Toreiz tie, kas šo ekonomisko savienību nodibināja paralēli uh, valūtas savienībai, neguva pilnīgu atbalstu. Tika nodibināta valūtas, tad monetārā unija ar kopis, eh, kopiskotu uh, monetāro politiku. Taču ekonomiskā savienība uh, netika pilnībā attīstīta vai pilnībā šis projekts netika izstrādāts, un tam visam tagad mēs redzam, kādas ir sekas. Mēs varam paskatīties, kā attīstās algu izmaksas un arī Eiropas centrālās bankas prezidents mums, mums ir vairāk kārt to norādījis. Dalībvalstis tie um, veido lielus parādus, un uh, arī, ja budžets nebija sabalansēts, valstis nesastapās ne ar kādām sankcijām pretēji tam, kas bija rakstīts Māstrihtas līgumā. Un tas viss ir novedis pie līdzšinējās krīzes. Problēmas dalībvalstīs ir atšķirīgas, ir valstu parādi, banku krīze, privātais sektors ieslīdis parādos, vāja konkurētspēja un 2008. 2009. gada ekonomiskā krīze, protams, situāciju vēl pasliktināja, jo tā bija vispasaules krīze ja dalībvalstis būtu turējušās pie tā, kas ir rakstīts Eiropas līgumos, tad ekonomiskā un monetārā savienība būtu izēja un neļautu vispār tādā krīzē nonākt. Bet, uh, bet tā mēs redzējām, ka uh, paši savu pārkāpumu un kļūdu dēļ, un arī dibinātāju kļūdu dēļ, mēs nonācām ļoti smagā krīzē. Mums ir jāmācās no šīs krīzes un jādara viss, lai Eiropa stiprāka izkļūtu no krīzes. Mums ir jāanalizē tas, kas tika palaists garām vai neievērots, veidojot ekonomisko un monetāro savienību. Un beidzot jāievēro noteikumi, ko mēs paši esam pieņēmuši un apņēmušies ievērot. Un četri elementi mūsu nākotnē ir ļoti svarīgi. Piemēram, 3% no IKP katrai dalībvalstī vajadzētu veltīt pētījumiem un zinātnē, kamēr ir valstis, kas atvēl tikai 0,7% šim nolūkam. Un šeit es gribu minēt četrus ļoti svarīgus elementus. Uh, Atjaunotai ekonomikas un monetārai savienībai ir nepieciešama kopīga finanšu tirgus politika. Mums ir jāizveido ietvaru nosacījumi, priekšnosacījumi, lai var labāk definēt finanšu tirgus un labāk varētu Eiropas līmenī harmonizēt finanšu tirgu regulējumu. Bez tam ir nepieciešams efektīvs Eiropas līmeņa uzraudzības mehānisms Eiropas bankām, lai labāk varētu novērst sistēmiskos riskus mūsu ekonomiskajam režīmam. Eiropas Savienības padomes jaunākie lēmumi apliecina, ka pirmkārt jādod priekšroka kvalitātei, nevis ātrumam ir vispirms jānoskaidro liels uh, daudzums dažādu smalku juridisku jautājumu. Otrs - atjaunota ekonomiskā un uh, finansu uh, savienība pieprasa arī kopīgu uh, fiskālo politiku. Lai stiprinātu budžeta disciplīnu, mēs esam jau stipri pavirzījušies uz priekšu, veidojot šo fiskālo līgumu. Un es ļoti priecājos, ka 11 no dalību valstīm jau ir ratificējuši šo līgumu, ieskaitot Franciju un Igauniju. Trešais elements ir nepieciešama kopīga ekonomiskā politika ekonomikas un monetārajā savienībā. Mēs šodien redzam, ka mums pietrūkst un pietrūka arī agrāk saistoša ekonomiskās politikas koordinācija. Un uh, konkurētspēja uh, ļauj uh, nodrošināt ilgstošu izaugsmu un nodarbinātību. Un es vēlreiz gribu atgādināt, ka Žaks Delors, bijušais komisijas priekšēdētājs 89. gadā, iesniedza ziņojumu par ekonomiskās un monetārās savienības izveidi un balstījās tajā uz diviem pīlāriem. Un es šeit citēju, monetārā savienība bez pietiekama uh, um, pietiekami um, tālajošas ekonomiskās politikas konverģences nespējas pastāvēt. Un mēs tagad redzam, ka Žaka Delora analīze bija pareiza. Dažās dalībvalstīs tiešām uh, um, daž, dažādas aplams attīstības tendences spēja apdraudēt monetārās savienības stabilitāti. Un mēs redzam, ka ekonomiski politiskā koordinācija ir darbs, kas mums vēl ir priekšā. Ko tad mums darīt? Eiropas Savienības padomē oktobrī notika pirmā diskusija par šiem jautājumiem. Mēs apzināmies, ka politikas jomās, kas tieši ir saistīts ar ekonomisko monetāro savienību, ir ļoti būtiski, ļoti būtiski raudzīties, kas vispār notiek. Un labāka ekonomiskās politikas koordinācija būs sevišķi būtiska tur, kur mēs saskaramies ar nacionālās suverenitātes centrālajiem elementiem, piemēram, darba tirgus politika vai nodokļu politika. Mums šeit būs jārīkojas piesardzīgi, tā saudzīgi. Mums ir jāizmanto subsidiaritātes princips, uh, un arī um, dalību valstu demokrātiskās procedūras. Mums ir vajadzīgi risinājumi, kas izveidos tādu lietpratīgu balansu starp jaunām uh, iejaukšanās tiesībām Eiropas līmenī un dalību valstu rīcības brīvību un dalību valstu parlamentu rīcības brīvību ir nepieciešams, lai notiktu e, tiešām īsta um, apmaiņa ar pieredzi, ar informāciju starp Eiropas un dalību valstu līmeni. Tāpēc es iestājos par tādu pakāpju veidu diferencētu procedūru, kurā dalību valstis ar to parlamentu atbalstu vienojas par reformām Eiropas līmenī. Es domāju, ka konkrēti, eh, konkrētas reformas, konkrēti reformu pasākumi ir jāatbalsta piedāvājot jaunus eh, finanšu instrumentus Eirozonā. Un šeit atkal mēs sastopamies ar to, ka ir nepieciešams juridiskais pamatojums, un par to mēs lemsim Eiropas Savienības padomē decembrī. Es domāju, ka decembrī, decembrī mums ir paredzēta ļoti ambicioza programma, ko mēs pieņemsim, lai atjaunotu ekonomisko un monetāro savienību. Un šajā programmā būs virkne pasākumu, ko mēs gribam īstenot turpmākajos divos, trīs gados. Un es nekādā gadījumā nevēlos pieļaut sašķelšanos Eiropas Savienībā. Uh, un neko arī mēs nevēlamies darīt pretē Eiropas parlamentu un komisijas viedokļiem, bet sadarbībai starp dažādajiem līmeņiem ir jābūt tādiem, kā to iedomājās Žaks Delors. Un Tikai tā mums izdosies atkal panākt to, ka cilvēki mums tic, un būtībā Eiropas valstu parādu krīze savā būtībā ir uzticības krīze. Un to mēs arī redzam runājot par Eiropu. Atjaunojot ekonomiskās un monetārās savienības pamatus, mēs uh, no tā labumu gūs visi Eiropas Savienības pilsoņi, un es ceru saņemt atbalstu no jums. Es zinu, ka ir cilvēki, kas ļoti raizējās par to, ka Eiropas Savienība var sašķelties uh, un tā kā valsts, kas ir Eirozonā, nodalīties no tām, kas nav. Uh, taču mēs varam uh, šīs bažas novērst tikai, tikai tādā gadījumā, ja būsim atvērti visiem, kas vēlētos pievienoties Eirozonai. Mēs vienmēr būsim viesmīlīgi, jo ekonomikas un monetārā savienība tika dibināta tieši ar šādu mērķi būt tādam atvērtam klubam. Un es katrā ziņā rīkošos tā, lai uh, šī jaunā ekonomikas un monetārā savienība novestu nevis pie divu ātrumu Eiropas, bet gan pie dubulti spēcīgas, divkārt spēcīgas Eiropas. Un šādu mērķi var sasniegt tikai tad, ja dalība valstis un Eiropas Savienības institūcijas rīkosies kopīgi. Dāmas un kungi, es zinu, ka pastāv arī bažas par to, ka Eiropas līmenis uh, tiek nacionalizēts, bet es esmu pārliecināta, ja mēs rīkosimies pareizi un uh, kaut ko mācīsimies no šīs krīzes, tad mēs pieredzēsim tieši pretējo, un mēs redzēsim, ka nacionālais dalībvalstu līmenis tiks pacelts Eiropas līmenī, un šo iespēju katrs varēs pats, uh, ja ieraudzīs, tad varēs arī izmantot. Un mums ir jāsaprot, ka e, uzstājoties kā Eiropas valstu savienība, mēs esam stiprāki nekā katra valsts vai tās parlaments atsevišķi. Eiropas Savienības padomes priekšādātājs Van Rompējs februārī Briselē uzstājoties runāja par dalībvalstu parlamentiem un devēja tos par Eiropas institūcijām. Un mēs varam ap šo ideju formulēt tā. Eiropa, tie mēs esam visi kopā. Eiropa, tā ir iekšējā politika. Nu, pastiprinot dialogu ar dalībvalstu parlamentiem un arī ar Eiropas parlamenta deputātiem, uh, mēs rūpēsimies par to, lai savienība nākotnē vēl labāk var pildīt savus uzdevumus. Es esmu pārliecināta, ka kopā Eiropa var labāk parūpēties par stabili stabilitāti un kļūt spēcīgāka. Tāpēc mums vajadzīga lielāka demokrātiskā leģitimitāte un kontrole. Tas nozīmē, ka nostiprinot atbildību Eiropas līmenī, vienlaikus attiecīgi jānostiprina arī Eiropas parlamenta loma. Wenn nationale Zuständigkeiten betroffen sind, un dalībvalstu atbildības jomas ir jāatstāj dalībvalstu parlamentu rokās. Mums atklāti ir jādiskutē par to, kā Eiropas līmenī leģitimizēt tos lēmumus, kas skar tikai eirozonu. Jādomā par to, vai šādos gadījumos balss tiesības ir tikai parlamentāriešiem no eiro valstīm. Eiropas parlaments šeit ir bāze un nekādas atsevišķas institūcijas dibinātas netiks nostiprinot demokrātisko leģitimitāti un kontroli, mēs nostiprināsim arī vai padarīsim iespējamu atjaunotu uh, monetāro savienību. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Tā kā es šodien atkal uzstājos Eiropas parlamentā, es gribētu vēlreiz atcerēties Vācijas padomas prezidentūru 2007. gadā. Mēs atzīmējām toreiz Romas lē, līgumu 50. gadskārtu un pieņēmām Berlīnes paziņojumu. Un Hans Gerts Peterings toreiz parakstīja šo dokumentu Eiropas parlamenta vārdā. Uh, Tas notika 2007. gada 25. martā un būtībā tā bija tā kā jauna kvalitatīva pakāpe ļoti smagajās debatēs attiecībā uz Lisabonas līgumu. Šodien mēs redzam, ka Eiropas Savienību kopumā ir nepieciešams padziļināt un ir jārūpējas par stabilitāti. 2007. gadā Berlīnas paziņojumā mēs rakstījām tā, mūsu um, vēsture atgādina mums, ka uh, laimi, ko mēs šodien baudām, mums ir jāsaglabā turpmākajām paudzēm. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tikai politiskā līmenī atjaunojot ekonomisko un monetāro savienību, mēs tiešām parādīsim, ka esam uzņēmušies atbildību. Es eh, sākumā uzdevu jautājumu, vai Eiropas eksperiments um, pārdzīvos šo krīzi. Es varu jums pateikt, kāda ir mana atbilde. Es pat pēc izglītības fiziķa zinu, ko nozīmē eksperiments. Eiropas uh, Savienība sen jau ir tikusi tālāk par eksperimentālo posmu, ja tas vispār kādreiz ir bijis eksperiments. Uh, Eh, Eiropas Savienība ir nonākusi stabilā agregāta stāvoklī, un pat tad, ja mums ir jāpamaina mūsu modeļa parametri, tad tomēr mēs saglabāsim stabilitāti un saglabāsim arī spēku. Un kā politiķi varu teikt, jā, Eiropas Savienības, Eiropas vienotības uh, sekmī, sekmju stāsts turpināsies, un Vācija dos savu ieguldījumu tajā. Uh, Mums ir jāsaprot, ka vienoti mēs esam stiprāki un Eiropas sabiedrības un ekonomikas modelis ir jāturpina aizstāvēt visā pasaulē. Mēs varam būt arī kalpot kā modelis citiem pasaules reģioniem, un tieši šāds uzdevums tas ir ļoti ambicios, mums ir jāpatur prātā. Un es ticu, ka mums ir kopīga nākotne. Mēs esam vienoti savā laimē. Liels paldies! Good. Good. Vielen Dank, Frau Merkel. Wir... Mēs äh, paldies Merkels kundzei. Sāksim diskusiju. Izteiksies um, um, grupa priekšsādātāja un uzsāks Jozefs Dols septiņas minūtes, lūdzu. Nā? Ok. Nē, es gribēju būt dāsns, bet Jozefs nemaz negrib septiņas, viņš izmanto sešas. Priekšsēdētājs, eh, cienījamais priekšsēdētāji, cienījamā uh, Angela Merkels kundze, cienījamie kolēģi. Tas ir liels prieks un gods man jūs eh, sveikt šeit, cienījamām uh, kanclers kundze, un šis ir arī izlēmīgs brīdis Eiropas, uh, pa, uh, Eiropai. Jau Vairāk kā 60 gadus mums ir miera šajā kontinentā, un mēs esam saņēmuši arī miera balvu, jūs to uzsvērāt, bet šobrīd mēs esam uh, krustcelēs. Vai nu mums izdosies uh, iedvest jaunu spēku Eiropai, balstoties uz solidaritāti, vai arī mēs nonāksim strupceļā. Debats par daudzgadu finanšu uh, plānu arī ir iezīmēts uh, ar šo izvēli. Runa nav tikai un vienīgi par budžeta jautājumu. Mēs uzskatām, ka ir jāiet daudz tālāk. Jautājums ir, kā atbalstīt tos projektus, kas nodrošina mūsu labklājību un nākotni un kas uh, at, atbalsta jauno paudzi. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropas budžets ir absolūti nepieciešams, lai izkļūtu no krīzes, tāpēc ir jāinvestē Eiropā. Es atgādināšu, ka 94% tiek veltīti investīcijām, un investīcijām ir svirs efekts, kas aicina, kas attiecīgi piesaista arī citus eh, investīcijas, un to var paveikt tikai ar Eiropas Savienības budžetu. Es nesaprotu padomas nostāju, kas no vienas puses mūs atbalsta uh, stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros, bet no otras puses pieprasa lielāku apņemšanos no mūsu puses un arī samazināt izdevumus. Ir nepieciešama drosme, ir nepieciešama konsekvence, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams tāds budžets, kas atbilst mūsu ambīcijām un kas būtu piemērots pašreizējiem grūtajiem laikiem, ar kuriem mēs saskaramies. Mums ir nepieciešams investīcijas pētniecībai un attīstībai, bet arī inovācijām, kas ir e, izaugsmas veicinātājs. Jūs to arī pieminējāt. Un, uh, Mēs tam ticam visā Eiropā. Mums ir jāiet līdz galam. Mēs esam pārliecināti, cienījumā kanclers Kunz, ka ir pienācis laiks organizēt debatas, bet bez tabū par pašu resursiem. Šie paši resursi mums ir nepieciešami, lai mēs garantētu Eiropas budžetu un lai uh, nodrošinātu Eiropas pievienoto vērtību un atvieglot nacionālos budžetus. Jūs sakat, ka ir nepieciešams jaunas fiskālās kapacitātes, lai uzlabotu konkurētspēju. Tā ir tiesa. Uh, Daži padomē uzskata, ka samazinot Eiropas Savienības budžetu izdosies ar, e, izveidot jaunu mazo mini budžetu. Es nesaprotu, ko tas nozīmē. Mēs nevaram finansēt e, pamata budžetu, kā gan mēs varēsim e, finansēt otru budžetu. Uh, Man eh, kā eh, zemniekam nav skaidrs, kas ar to tiek domāts. Un ja tam tik tiešām ir jānotiek, tad es aicināšu parlamentu vērsties um, Eiropas Savienības tiesā, lai saprastu. Cienījamie kolēģi, ir jautājums arī par to, ka mums ir jānostiprina mūsu ekonomiskā un monetārā savienība, un mums ir jāīsteno likumdošana, kas jau ir spēkā. Sešpaka ir jāpiemēro pilnībā, divpaka ir jāratificē, un viens no mūsu izaugsmes uh, eh, cinējspēkiem eh, ir iekšējais tirgus, un tas tā izveidošana ir jāpabeidz. Mums ir nepieciešama arī lielāka fiskālā un sociālā harmonizācija, bet mums nav nepieciešams jaunas institūcijas, un jūs to teicat teicāt, e, es tam pateicos. Šis parlaments, mūsu parlaments ir Eirozonas parlaments. Šajā parlamentā mēs vedam demokrātisks, atklātas un atbildīgas debatas ar Eiropas centrālo banku. Un nav pareizi teikt, kā daži apgalvo, ka Eiropa un eiro attiec tikai uz 17 valstīm. Nē, tā attiec uz 27 valstīm. Es piebildīšu arī sakot, ka tie, kas runā par Eirozonas parlamentu, es vēlētos uh, atbildēt, un kā tad būs ar uh, komisāriem, tiesnešiem, vai viņi mums vēl būs nepieciešami? Tas ir jautājums, kas joprojām tiek uzdots. Kas attiecas uz Lielbritānijas uh, politiku, par to arī uh, jārunā. Es ar pragmatismu raugos uz uh, aliansi uh, starp konservatīvajiem uh, Lielbritānija, un man rodas jautājums, vai ir nepieciešams sasaukt jauno nākamo padomi, ja viena valsts var un vēlas visu uh, bloķēt. Uzdosim jautājumu iepriekš, pirms šīs padomas. Pirmo reizi Nacionālais parlaments ir aizliedzis jebkādas sarunas sav, savas valdības vadītājam, to nevar dēvēt par progresu. Es no savu viedokļu skatu, ka viss ir skaidrs. Eiropa ir veidojusies pateicoties kompromisiem, pateicoties mūsu metodei, kas ir kopienas metodei, un uh, Eiropa ir ne tikai kopīgs tirgus un kopīga valūda, bet arī e, ba mēs balstāmies uz kopīgām vērtībām un solidaritāti. Mums izdosies virzīties uz priekšu tikai tad, ja mēs pārtrauksim šo tikai un vienīgi nacionālo politiku. Mēs nevaram runāt nacionālajā presē par šiem e, pa nacionālajiem panākumiem. Uh, Mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem, lai runātu par to Eiropas līmenī, un pateicos jums, Merkels kundz, par to, ka jums ir šāda drosme. Mūsu suverenitāte šobrīd ir Eiropas suverenitāte. Tāpēc, ka 27 suverenās valstis nevar vienas pašas atrisināt krīzi, ņemot vērā pasaules notikums, mēs vēlamies uh, uh, fr Eiropas Franciju, Vācijas Franciju, uh, Vā, Vācijas Eiropu, Francijas Eiropu un uh, apvienotās karalists Eiropu. Mēs vēlamies vienotu, integrētu Eiropu. Tā, tas tik tiešām ir Eiropas interesēs. Tagad daži vārdi vāciski. Mēs paraugamies uz jums, Merkelas kundze. Jūs, uh, jūsu dzīvē. Uh, intensīvi pieredzējāt Eiropas vēsturi, un jūsu dzīves stāsts mums rāda, cik svarīgi ir vienot un brīva Eiropa. Mēs tautas partijā uzticamies jums, ka jūs Eiropu apvienosiet arī turpmāk un darīsiet to aktīvi. Paldies kolēģim Dolam. Tad tomēr labi bija, ka es jums piedāvāju septiņas minūtes. Starp citu, tieši kolēģis Kons Bendits viskaļāk um, aplaudēja, tātad viņš piekrīt droši vien kolēģi Dolu vārdiem, un turpinās Hannes Svoboda. Merkels kundze, man vispirms um, gribas jums pateikties par ierašanos šodien. Es um, zinu, ka jūs personīgi iesaistāties par uh, brīvību un uh, vienotību Eiropā. Un, um, līdz ar to izaicinājumi mūsu priekšā mm, mums visiem ir īpaši relevanti. Vācijas uh, ekonomikas brīnums uh, balstījās tieši uz ar, šo politisko vienotību Vācijā, bet ar jūsu politiku un trojku jūs piedāvājat kaut ko, kas nekad Vācijā neizdotos, proti sociālo tīklu iznīcināšanu. Jūs bijāt Grieķijā nesen, jūs tur bijāt un citi tur nav bijuši. Un jūs teicāt, um, mums jāvienojas ar trojku, bet jūs uh, zināt, uh, ka šī trojka vai destrojka, jo uh, tā dara vienu iznīcināt, jeb destrojas. Tā tad iznīcina sociālos tīklos. Jūs runājāt par brīvību. Ko darīs bezdarbnieki? Miljonu bezdarbnieku ar savu brīvību. Šodien tika publiskot jauna statistika. Tā rāda, ka dar... bezdarbs Eiropā pieaug. Tā mēs nevaram to atstāt. Mēs uz to nevaram vienkārši skatīties. Mēs nevaram atstāt novērtē šos miljonus bezdarbnieku. Uh, kas turpinā ciest mūsu politikas dēļ. Kāpēc jūs tik ļoti spiedāt uz banku savienību? Jūs zināt, ja mums nebūtu šīs savienības, mums neizdotos rekapitalizēšana uh, banku sistēmas rekapitalizēšana Spānijā. Tas pats attiecas uz īriju. Jūs runājat par parādu krīzi. Šeit eh, man jūs jākoriģē. Jūs zināt, eh, Spānijas problēma nav valsts parāds. Vācijas problēma bija privātais parāds, kas pēc eh, tam izplatījās uz bankām. Pagaidām mums ir tādas starpības procentu likmes, uh, ka mēs to tā vienkārši nevaram novērot. Nedz Vācijā, nedz Austrijā, man valsts to var darīt. Mums šeit ir jāpalīdz Spānijai un Grietijai. Un kāpēc jūs neizmantosiet parādu sekšanas fondu, ko izveidojāt? Kancleres kundze. Es nerunāju par parādu kolektivizēšanu, runa ir par kopīgu uzstāšanos kapitāla tirgos, runa ir par to, lai mazinātu procentu likmes arī tām valstīm, kas kļūst par uh, šīs milzīgas procentu likmes starpības vergiem. Jūs runājat par Deloru. Bet jūs e, te runājat par citu Eiropas vēsturi, nevis tādu, ko aprakstīja Delors. Delors e, e, runāja par apvienotu Eiropu un sadarbību. Jūs runājat par ieguldījumu, pētījumiem un attīstību. Jūs zināt, ka šīs investīcijas nenotiks taupības pasākumu kontekstā. Uh, ja valstis taupīs uz visu, tad eh, tās neinvestēs pētījumos. Kanclers kundze, jums ir cits redzējums eh, kā Deloram un arī kā Helmutam Kolam, kas agrāk bija Vācijas kanclers. Man vienkārši uz to jāatsaucas. Jūs eh, runājat par nākotni, bet atrisinājat lūdzu šodienas problēmas. Uh, bezdarbs pieaug. Sociālā situācija arī jūsu valstī, bet daudzās citās valstīs tiešām ir tāda, ka to nevar ignorēt. Man ātri jāpieskaras budžetam. Kancleres kundze, jums ir racionālāka nostāja pret budžetu salīdzinot ar Lielbritāniju. Uh, Bet ir svarīgi atgriezties pie tā, ko jūs teicāt. Horizon 2020 vai citas programmas un citi pētniecības elementi. Arī Kipras prezidentūras priekšlikumā figurē šādas iniciatīvas. Mēs ceram, ka jūs tam stāsieties pretī, ka jūs teiksiet, izaugsmie un inovācijas nevar, nevar bremzēt budžeta ietvaros. Un Kancleres kundze noslēgumā jūs esat eh, fiziķe. Jūs to vēlreiz teicāt šodien. Un mm, kā fiziķi jūs atbalstāt eksperimentus, to sapratu, bet ja eksperiments neizdodas, tad eh, no tā jāatsakās un jādara kaut kas cits. Šī radikāla taupības politika nedarbojas. Ja mēs to atzīstam, tad mēs uh, izmēģināsim kaut ko citu - izaugsmes politiku, sociālās saliedētības politiku, investīciju politiku, jo mums jāatrisina šī brīža problēmas un tīpaši radikāli augsts jauniešu bezdarba līmenis. Mēs Eiropā to necietīsim. Paldies! Das Wort hat jetzt für die Fraktion. Tagad liberāļu un demokrātu vārdā izteiksies Gijs Verhofstads. Cool. Uh, of... Merkels kundze, kanclers kundze, vispirms paldies par jūsu uzstāšanos. Jūs uh, neatkārtojāt uh, šodien to, bet pirms dažām dienām jūs teicāt, ka krīze varētu beigties pēc pieciem gadiem. Man šķiet, ka eh, to jūs teicāt kādā sanāksmē ar CDU biedriem. Bet man jāsaka, ka man ir zināms šaubas par šo apgalvojumu. Kāpēc? Tāpēc, ka visi tie pasākumi, kurus mēs īstenojam, tiem nav uh, eh, efekta, ja mēs vienlaikus uh, nepievēršamies tam, kas, manuprāt, ir galvenais krīzes izraisītājs. Un galvenais krīzes izraisītājs, manuprāt, ir politisks. Uh, Protams, ka ir bijusi ekonomiska izgāšanās, un tam ir ekonomiskas sekas, bet tā ir politiska uh, krīze sākotnēji, un krīzes uh, avoti ir uh, meklējami uh, valsts uh, uh, varas uh, rīcībā. Varbūt, ka uh, valsts var eksistēt bez valūtas, bet es domāju, ka valūta nevar uh, eksistēt bez valsts, un to es vēlētos pierādīt ar dažiem skaitļiem. Eh, mums ir Eirozonā 90% eh, parāds, un Svobāts kungs pieminēja Itāliju un Spāniju. Vidējais rādītājs šobrīd Eiropā ir 5%, 90% eh, parāds. Amerikas Savienotajās valstīs 103% parāds, un viņi maksā um, mazāk nekā 2% uh, eh, procentu likmi. Japānā šis rādītājs ir 226% un procentu likme ir 1,5%, tātad zemākā uh, pasaulē. Kā tas ir iespējams, ka tie, kam ir vislielākais parāds, maksā vismazākos procentus? Es domāju, ka skaidrojums ir ļoti vienkāršs aiz tā visa. Ir uh, centrālā uh, valsts, uh, kas atbalsta Japānu un aiz. Uh, Tātad arī ASV atbalsta savu um, valūtu, bet Eiropas Savienībā nekā nav. Un viens uh, procents arī tiek uzskatīts par daudz, un varbūt tas, ko jūs varētu darīt, Merkels kundze, pieminēt šāvakar vakariņās, uh, uh, runājot ar Kameronu kungu. Varbūt jūs, tas būtu labs, piemērots mirklis, kad to pieminēt. Paraudzīsimies realitātei acīs un sapratīsim, ka ar šādiem skaitļiem mums neizdosies uh, izglābt eiro. Eiro nav ilgspējīgs un eiro var izzust, ja mēs neradīsim patiesu Eiropas valsti ar visiem uh, celtniecības blokiem, kāda ir nepieciešama, ar visām tām sastāvdaļām, kuras amerikāņi jau ir izmantojuši pirms 200 gadiem. Un ko tas nozīmē? Patiesu Eiropas valdību, patiesu Eiropas demokrātiju, uh, reālu Eiropas budžetu, un uh, reāli Eiropas um, uh, valsts kasi. Un arī Eiropas uh, obligāciju uh, tirgu, jo tas ir vienīgais, kas izdosies atrisināt šo problēmu, proti šīs pārāk augstās procentu likmes šobrīd Eiropā. Tā ir izvēle, kas mums ir jāizdara. Tātad vai nu mēs ejam šo solis priekš, vai arī mums nekas neizdoties. Un visbeidzot, uh, daži vārdi par ECB. Uh, Jūs zinat, ka mēs e, jūs ļoti respektējam kā Vācijas kancleru, bet tas, ko jūs esat teikusi par Merškungu, mums ir nepieņemami. Eiropas parlamenta e, viedoklis ir vērā ņemams un skaidrs, un mēs sagaidām, ka Eiropas pret Eiropas parlamentu e, ir tāda pati attieksme kā pret Bundestāgu. Eiropas demokrātija ir tikpat uh, leģitīma kā Vācijas demokrātija. Paldies! Das Wort hat jetzt äh, für die Fraktion der Grünen der. Tagad zaļo vārdā izteiksies Rebeka Harmsa. Paldies uh, priekšsēdētāja kungs un paldies uh, jums, kanclers kundze, ka esat šodien ar mums. Mēs jūs atceramies, ka uh, politiķi, kas uh, iedarbināja beidzot Lisabonas līgumu. Un uh, tieši tāpēc, tieši ar jums mēs vēlamies runāt par Eiropas demokrātijas funkcionēt spēju. Es šodien jūs sapratu tā, ka jūsu signāls ir um, šāds. Ne, neviens uh, Vācijā nevēlas parlamentu saskaldīt. Es uh, citādi sapratu. Uh, priekšlikumus no Vācijas. Es nevaru iedomāties, ka turpmāk Eiropas parlamentā tad, kad runa ir par grūtiem lēmumiem ekonomikas un fiskālās savienības jomā, piemēram, poļu kolēģi vienkārši atstāja zāli pirms nobalsošanas. Es um, nevaru iedomāties, ka kāds, uh, kurš pārzina Eiropas uh, vēsturi, atbalstījis eh, ideju izveidot Eirozonas parlamentu. Es eh, nedomāju, ka šī jūsu ideja eh, ir nopietna, un es neticu, ka jūs ehm, barosiet šo ideju ar Eirozonas budžetu, par kuru neviens nezina, no kurienes nāk nauda, bet um, varbūt arī to ar Kamerona kungu jūs varat pārunāt. Uh, par eh, Eiropas vēsturi turpinot. Labi, ka jūs atgādinājāt par brīvību un demokrātiju. Bet es pārzinu Eiropas Savienības dienvidus un uh, dienvidu austrumos. Solījumi pēc labākās dzīves un uh, taisnīguma vienmēr uh, bijuši dzinējspēks uh, tām kustībām, kas notika austrumos. Un um, skatot krīzes politikas rezultātus, es nevaru vairs atpazīt, ka šis mērķis taisnīgums ir bijis attaisnojams. Es uzskatu, ka ļoti slikti ir, ka cilvēki Eiropā aizvien vairāk baidās par savu nākotni. Grieķijā daļai var redzēt, pie kā noved vienpusēja taupības politika. Uh, Jūs netradīsiet šeit nevienu, kas teiks, mēs uh, esam pret taupīšanu. Šeit mēs vienmēr esam apstrīdējuši tieši unilaterālo taupības politiku. Pēc 35 eh, krīzes eh, sanāksmēm es vairs neskaitīju, cik reizes mēs esam mēģinājuši rast risinājumu kopīgi ar padomi. Situācija nekļūst labāka, tā kļūst sliktāka. Mēs esam abortā lokā nonākuši. Mums eh, neizdodas no tā izkļūt pēdējo gadu laikā, un eh, tagad SVF mums diktē pilnīgi visu un padara šo aborto loku vēl šaurāku. Šis abortais loks noved pie vēl vairāk lejupslīdes. Uh, sākās ar Grieķiju, tagad Spānija, eh, Īrija, Itālija, citas valstis eh, cieš no šīs krīzes. Jūs, eh, kā analītiskā fiziķe, saprotat šo tendenci. Un mums jāuzsāk jauna diskusija par instrumentiem, kas mums steidzami ir nepieciešami, lai noturētu eiro stabilu un lai noturētu Eiropas Savienību stabilu. Paldies! Tagad Eiropas konservatīvo un reformistu vārdā izteiksies Kaladankungs. Uh, Members have been extensively tutoring me on that small little bit. Es esmu pirmais apvienotās karalistes pārstāvis, kas šodien šeit uzstājas, un es lasu arī žurnālu Der Spiegel. Nu, es ceru, ka jūs tomēr nepaļaujaties tikai tam, ko jūs šeit šodien dzirdēsiet. Es uh, zinu, ka Eiro, ka Vācijā valda ļoti augsta līmeņa uzņēmē darbības gars. prices to sustain the single currency. And I think that if I were one of those German Es domāju, ekonomikas un monetārā savienība arī sevi nav apliecinājusi tik pozitīvi, kā tika solīts. Un Vācijas nauda tiek izmantota, lai uzlabotu stāvokli Eirozonā, kaut gan e, nebūtu ne visi politiķi Vācijā ir mierā ar to. Un ja es būtu uh, Vācijas politiķis, es arī gribētu, lai dalība valsts uzņems atbildību par fiskālo stabilitāti savās uh, valstīs. Un Margareta Tečere uh, sacīja, ka problēma ar sociālismu ir tā, ka kaut kad citu ļaužu nauda izbeidzas, izsīkst. Un Es arī gribētu efektīvus pasākumus, lai uh, valsts, kas šobrīd sastopas ar lielām finansiālām grūtībām, ierobežotu kredītu izsniegšanu un arī savus parādus pēc tam, kad tiks izglābts no pašreizējās krīzes. Ja mēs neļaujam cilvēkiem pašiem lemt par to, uh, Uh, kā attīstās ekonomika vai kas nosaka ekonomiskos procesus viņu valstī, tad mēs sastopamies ar problēmām. Gan Vācijai uh, jādomā nepietiks naudas visiem pasākumiem, kas šobrīd tiek iecerēti. Un dalībvalstis, protams, piedalās debatēs aizstāv, aizstāvot savas intereses, un mana valsts nav nekāds izņēmums šai ziņā. Jums ir jāsaprot, ka jūsu vīzija vai jūsu uh, nākotnes sapņi nesastopas ar izpratni visos Eiropas pilsoņos. Vācijai joprojām ir, Vācija joprojām stāv tās pašas izvēles priekšā, kas bija pirms diviem gadiem, runājot par finanšu palīdzību valstīm, kurās ir pārāk uh, kas sastopas ar eh, finansiālām problēmām tieši valūtas vērtības dēļ. Mēs vēlamies tikt ārā no krīzes, lai varam beidzot koncentrēties mūsu uzdevumiem Eiropā, lai beidzot tiktu galā ar to, ka Eiropa nespēja konkurēt pasaules mērogā. Un Mums pietrūkst izaugsmes, un lai to panāktu, ir vajadzīgas reformas brīvajā tirgu visā kontinentā, un es ceru, ka Vācija arī palīdzēs šīs reformas īstenot. Paldies! Frief. E EFD uh, e frakcijas vārdā uzstāsies Nigels Faračs. Good afternoon, everybody. Chancellor. Labdien visiem! Cienījumā kanclere Merkel! Tātad jūs dosieties uz Dānijas lai runātu ar uh, eh, Kameronu kungu par Eiropas Savienības budžetu. Un tas notiek pēc uh, revīzijas palātas lēmuma. Jūs uh, tā darat par spīti balsojumam um, parlamentā, uh, kur daudzi pieprasīja samazinājumus budžetā. Kāpēc 53 miljoni uh, mārciņu katru, kat, tiek, dienā tiek eh, ie, iemaksāta Eiropas Savienības budžetā. Jums droši vien izdosies uzvarēt šajās sarunās, bet uh, patiesais jautājums ir par uh, Lielbritānijas uh, vietu šajā um, Eiropas Savienībā. Patiesībā šķiet, ka tā ir nevietā. Un katru reizi, kad notiek samita Briselē, kad notiek lielās debatas, uh, Patiesībā Lielbritānijas uh, premjeram nav nekā ko teikt, un pat ja viņš kaut ko e, pasaka, tad viņš tiek kritizēts. Uh, uh, kanclers kundze, jūs, jūs ejat uz nedemokrātiskāku Eiropu, bet mēs nevaram pievienoties jums šajā ceļā. Harmonizācija, finanšu tirgus, regulēšana, transakcija nodoklis. Kamerons katru reizi atkal tiek novests tādā situācijā, kurā viņš neko citu nevar teikt kā tikai nē, jo Britu viedoklis un šķiet, ka arī uh, leiboristi ir atklājuši nedaudz eiroskepticismu jeb uh, opozīcijas. Tātad uh, Kamerons nevar pievienoties šīm sarunām Briselē. Un šeit arvien pieaug naidīgums pret uh, uh, Lielbritānijas dalību uh, Eiropas Savienībā. Un vai nebūtu labāk, kanclers kundze, šovakar doties uz Downing strītu un teikt Kamerona kungam, e, klausieties, tas vairs nedarbojas, ir pienācis laiks, lai uh, apvienotā karaliste atstātu Eiropas Savienību. Viņam nav drosmes to pateikt pašam, bet ja jūs viņam to pateikt, varbūt tas atstātu ietekmi. Tātad vienīgais, ko es iesaku, uh, kanclers kundze, uh, lai mums būtu draudzīga šķiršanās un mums visiem klāsies labāk nākotnē. Paldies! Tagad eh, kreiso apvienoto spēku vārdā Cimers kundze izteiksies. Es eh, nezinu, vai man tagad žēlot Kameronu vai kā. Kolēģi, Cimers kundze tagad runās. Tā tad eh, nezinu, ko darīt ar nabaga Kamerona kungu. Man viņa nav žēl vispār. Kanclers kundze, jūs atcaucāties uz eh, Eiropas vēsturi. Tas ir labi. Šodien nav tikai Obama diena, bet uh, arī 35 gadi kopš uh, revolūcijas, 95 gadi kopš lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas ir pagājuši. Šulcs turpina, nezināju, ka oktobra revolūcijas pieminēšana izsauks tādu entuziasmu zālē. Nē, es eh, pieminēju oktobra revolūciju eh, tāpēc, ka 89. gadā mm, mēs un jūs eh, arī piedzīvojāt uh, piedzīvojām uh, pārmaiņas un, un citus vējus, un um, tas pats, tam pašam jānotiek arī tagad, jāsāk viss ar Grieķiju un um, jāpaplašinās citām valstīm, un taupības politika iedzen valstis nabadzībā. Maziem un vidējiem uzņēmumiem šādos apstākļos nav nākotnes, taupība nogalina. Tā visi mūsu grupas deputāti vienbalsīgi apgalvoja, un es eh, norādīšu eh, vēlreiz uz Eiropas padomi kā institūciju. Viņi nesen konstatēja, ka divi pasākumi Grieķijas memorands eh, un hart ir pret pamatiesību hartu. Netiek ievērot noteikti sociālie noteikumi, noteikumi par algām darbiniekiem, noteikumi par termiņiem sakarā ar atlaišanu no darba. Tagad eh, mums parādās papildu noteikumi attiecībā uz algu samazināšanu un eh, atlaišanas termiņiem. Un tieši tāpēc es eh, aicinu jūs izbeigt šo politiku. Runa jau nav par eh, panākumiem, samazinot algas. Tas nav gaidītais efekts, tā nav realitāte. Šādi jūs neveicināsiet konkurētspēju. Ko mums līdz eh, konkurētspēja, ja cilvēki iet bojā? Eh, šeit jums jāuzņemas atbildība kopīgi ar citām valstīm. Nesen Eiropas Savienībā bija sinonīms solidaritātei, proti kohēzijas struktūrālā politika. Un solidaritāte, kas tam visam bija pamatā, tiek uh, nepareizi interpretēta, lai uh, tagad grozītu budžetu. Mēs vēlamies nevis mazāk, bet vairāk naudas kohēzijas politikai. Uh, Šim un citiem uzdevumiem, kas mums jāatrisina, nepieciešams vairāk naudas. Beidziet šo blokādi par to, ka budžets, budžets jāizveido ar 1,0% iemaksām no Vācijas. Kancleris kundze, domājiet par to. Es vēlos zināt, vai padomē atrastos kaut viena valsts, kas pieceltos un teiktu, ka šī finanšu perspektīva ir kauns un negods Eiropas Savienībai. Ja mēs attiecībā uz uh, partneriem ārpus Eiropas Savienības uh, samazināsim palīdzību viņiem par 7 miljārdiem eiro, tas tiešām ir kauns un negods Eiropas Savienībai. Un tagad uh, bezpateisko vārdā izteiksies Suzana Valgnere. Frau Merkel, Frau Bund. Priekšēdētāji, uh, eh, federālā uh, kanclers kundze, paldies, ka jūs šodien esat mūsu vidū. Neaizmirstiet, ka ēka, kurā mēs atrodamies, eh, tajā mitinās Eiropas demokrātija. Un tagad man jums ir jautājums. Vācijas konstitucionālā tiesa attiecībā Eiropas Vācijas konstitucionāla tiesa ir pieņēmusi lēmumu, kas ir pretējs Eiropas principiem. Danke, Susa Wagner. Bitte, Frau Merkel. Lūdzu, Merkels kundze. Jā, ich möchte mich. Jā. Es. Um, Tagad pajautāju priekšsēdētājiem, cik ilgi es drīkstu runāt, bet, nu, drīkstu. Atbildēšu sākumā Daula kungam. Es domāju, ka šis tās mums ir kopīgs, bet viņš runāja par Eirozonas budžetu, viņš runāja par uh, tā lomu. Es spēlētos, lai ja visas Eiropas Savienības dalība valstis būtu Eirozonas dalībnieki. Tā bija domāta šī monetārā savienība. Un um, Un nu, toreiz mēs teicām, ka 15, 20 gadi mm, būtu jāgaida, kamēr visi kļūs par dalībniekiem, mēs uzvestos citādi, bet nu, tagad mums ir konkrēti jautājums, mm, kādiem jāatbild. Bet eh, runa tagad ir par to, ka netiks eh, sasniegts vienāds saistību līmenis visām valstīm, jo dažas vēlas būt brīvākas. Es domāju, Ja mums ir šī monetārā savienība, mums visiem jābūt vienādam saistību līmenim. Es par to ļoti priecātos. Mums no vienas puses nepieciešama, nepieciešamas šīs saistības, bet no otras puses es redzu, ka dalība valstis eh, ir aizņemtas ar budžeta konsolidāciju un nevarēs visus uzdevumus pabeigt saulaicīgi ja vēlamies apkarot jauniešu bezdarbu, ir, mums ir nepieciešami labi izglītot jaunieši. Spānija un Portugālija jāreformē izglītības sistēma. Bet, protams, Spānijai un Portugālija tuvākā laikā nebūs šādas kapacitātes, un es nevaru izvirzīt šādu pirmsnosacījumu Spānijai un Portugālija. Uzreiz jārunā par finansējumu. Man nav cerības, ka visas 27 valstis piekritīs tam, lai piestrādātu pie uh, profesionālās izglītības sistēmas izveidošanas. Visiem tā ir vajadzīga, bet uh, visi nebūs gatavi ziedot Eiropas naudu šim nolūkam. Tāpēc es rūpējos par mūsu valūtas saliedētību, jo tā ir vajadzīga visiem. Tad es varēšu pieprasīt šo uzdevumu pildīšanu. Citādi es neredzu izredzes. Un ja kādu dienu visas 27 valstis būs Eirozonā, tad mēs varam apvienot struktūrālos fondus ar kohēzijas fondiem uh, un uh, ieviest uh, augstākas prasības visiem. Bet mums nav laika, mums knapi ir mēneši, ne, nu, nevar, nevaram nekādā gadījumā runāt par gadiem, lai to panāktu. Otrakārt, Svoboda kungs. Es to visu dzirdēju. Un es domāju, ka 50% uh, bezdarba līmenis jauniešu vidū ir uh, kaut kas šausmīgs vispirms, un otrkārt tas nav Eiropas cienīgs. Un tāpēc mums tas ir jāmaina. Es uh, stājos šajā amatā. Vācijā bija pāri par 5 miljoniem bezdarbnieku, un viens no iemesliem, kāpēc es saņēmu šo amatu, mm, bija tas, ka sarkan zaļa koalīcijai, sarkanzaļajai koalīcijai bija aizspriedumi attiecībā uz um, darba politiku, kas toreiz notika. Sociālā palīdzība tika īsenāta. Un, nu, um, mums um, palielinājās pensionēšanās vecums. Uh, Neviens no tā neko neieguva. Sākumā pieci gadi bija jāgaida, bet tagad mēs redzam rezultātus. Tagad bezdarbnieku skaits samazinājies līdz trim miljoniem. Darba tirgu ir stabila situācija. Un ja jūs tagad uh, skatāties uz Eiropu un sakāt, uh, ka šeit ir tikai akla taupības politika un uh, izliekaties, uh, ka nav nepieciešamas struktūrālās reformas, tad tas ir um, grēks attiecībā uz uh, Eiropas darbaņēmējiem, jo tas tā nav. Grieķijā nonākusi uh, pro problēmu situācijā, kad deficīts um, bija 15% apjomā. Toreiz uh, starptautiskie investori izlēma vairs neaizdot naudu Grieķijai. Tas bija krīzes iesaukums. Un Grieķijā situācija ir ļoti slikta. Tas tā ir. Bet te mēs neko nevaram izdarīt. Un kaut kas nav kārtībā, ja pirms katras privatizācijas notiek streiks, kā pastāv publiskā transporta uzņēmumi, kas uh, nevar eksistēt, jo neiegūst pietiekami daudz līdzekļu pārdodot biļetes. Uh, uh, nav kaut kas kārtībā, ja ir nodokļu sistēma, bet neviens nodokļus nemaksā. Mēs nevaram tā būt, uh, būt šādā veidā neitrāli un draudzīgi un um, nerunāt par um, īstām problēmām. Mēs uh, ražojam 25% no pasaules uh, um, IKP, un um, Mums jādomā par struktūrālām reformām. Padomājiet par mūsu tirgiem, tie nav caurskatāmi. Nav brīnums, ka jaunieši nevar atrast darbu. Sociālā partnerība ir pareizais risinājums. Es to zinu no pieredzes Vācijā un mūsu arotbiedrības. Līdz šai baltai dienai uh, vēl iebilst pret pensionēšanās vecumu, bet tas neko nemaina mūsu politikā. Mūsu politikā ir pareiza. Tāpēc es jūs lūdzu, tur, kur Eiropa jāmainās, kur mēs uh, esam nobrieduši, kur mēs neskatāmies, uh, kas notiek citur pasaulē. 90% attīstības notiek ārpus Eiropas. Un ja mēs to ignorēsim, mēs nevarēsim nodrošināt labklājību Eiropai. Farhofštad kungs. Protams, te trūkst valsts autoritātes bet arī konstitucionālais līgums mums nav izdevies, un kāpēc? Francija un Nīderlanda teica nē, un arī citur cilvēkiem bija iebildumi. Mums jāpārliecina pilsoņi iet kopīgi šo ceļu pie vienotības. Mēs bērnu nevaram izmest kopā netīro veļu. Mēs te nevaram uh, runāt vienīgi par eiro obligācijām. Kas no tā sanāk? Ieviešot eiro, eh, procentu likmes eh, pazeminājās un konkurētspēja dažās valstīs arī pasliktinājās. Un tāpēc mūsu nauda jāizmanto, lai stiprinātu mūsu valstis. Un vienu dienu komisija būs salīdzināma ar uh, valdību, uh, parlaments būtu kaut kas līdzīgs otrai palātai. Citu ceļu es nemaz neredzu, bet šodien mums jāglābi eiro, mums eh, jāieliek labs fundaments un eh, tad varam iet uz priekšu. Tad, eh, kolēģi, gribu teikt, jūs zināt, nav vienotas taupības politikas trojkas valstīm struktūrālās reformas izdodas ļoti slikti. Taupības pasākumi vēl izdodas daļēji, bet labāk būtu reformēt darba tirgu, to pārstruktūrizēt. Mums šeit jābūt elastīgiem un par Lielbritāniju. Es vēlos stipru Lielbritāniju Eiropas Savienībā. Es to pilnīgi viennozīmīgi tagad saku. Es esmu no Vācijas, un Lielbritānijā mm, bija to starpā, kas mūs atbrīvoja no nacionāla sociālisma. Lielbritānijas mm, karavīri joprojām atrodas Vācijā, un es nevaru iedomāties um, Eiropas Savienību bez Lielbritānijas. Ja jūs septiņu miljardu pasaulē paliksiet viena pati Lielbritānijā, tas jums nevar nākt par labu. Lielbritānija mums ir svarīgs partneris. Un šodien es braukšu uz Londonu un šiem salas, visiem šīs salas iedzīvotājiem izskaidrošu, kāpēc Eiropā cilvēki var būt laimīgi. Mēs esam 500 miljonu cilvēku, kas bauda brīvību visās tās izpausmēs. Neko tādu jūs citur pasaulē neatradīsiet. Palūkojieties uz karti, uh, pasaules karti un uh, sapratīsiet, ka man ir taisnība. Cimers kundzei. Jūs runājāt par uh, pārmaiņu vējiem un uh, jūs runājāt par 89. gadu un par brīvības atgūšanu sociālismu apstākļos. Mēs nepamanījām, kā sociālās un personīgas brīvības uh, Eh, piedar kopā. Bet eh, sociālisma apstākļos eh, tika aizmirsts arī par to, ka nevar veidot politiku pret cilvēku veselo saprātu. Tika apspiestas visas iniciatīvas. Un šodien, runājot par sociālo jomu, daži ir ļoti defensīvi, bet citi vēlas. Uh, ražot naudu. Bet um, tik vienkārši tas neizdodas. Kādam ir arī jāmaksā nodokļi. Lieliem, maziem uzņēmumiem, un tad, kad nauda, tā teikt, ir saražota, to var taisnīgi sadalīt. Mm, tam es piekrītu, bet jums arī jādara jūsu darbs. 5% barjera. Mēs uh, Vācijā nekritizējam konstitucionālās tiesas spriedumus. Mēs tos pieņemam un mēs ar tiem dzīvojam. Es nezinu, kāds tam būs secinājums, kas no tā būs secinājums. Bundestāga par to lems, bet izvēlēties uh, kādu citu skaitli un ciest neveiksmi ar to, tā arī nebūtu laba izēja. Tātad kanclere nekritizēs konstitucionālās tiesas spriedums, bet uh, parlamenta priekšsēdētājs kritizēs gan. Šis uh, spriedums bija slikts un neatspoguļo parlamentu nostāju šajā jautājumā. So, jetzt, uh... Tagad darīsim otrādi. Zosa Vāgner kungs, lūdzu, divas minūtes. Kanclers kundze, liels paldies, jūs man atbildējāt ļoti izsmeļoši. Jūs ļoti labi ekonomējat laiku, paldies. Faradž kungs. Are the EU or not, Chancellor? Um, It's a very different European Union, isn't it? Ļoti sarežģīti atrasties šajā savienībā. 17 valstis ir Eirozonā un katrs atsevišķais priekšlikums, ko jūs izstrādājat, ir tāds, ka Kamerona kungam jāsaka nē. Mēs esam tā kā pelnrušķīte. Jūs pieņemat lielus lēmumus par viet, kopējo tirgu un bet uh, apvienotās karalis deputāti nevarēs balsot par to. Es saprotu, ko jūs teicāt, bet godīgi sakot, mēs atrodamies ļoti neloģiskā situācijā. Uh, apvienotā karalistē ir jābūt vai nu pilnīgai dalībniecei, vai arī jābūt pilnīgi laukā. Un uh, un populisti Britānijā meklē pilnīgi citu risinājumu. Cimeras kundze, pavisam īsi par ekonomiku. Ekonomiskā politika, lai vispār būtu kaut kas, ko sadalīt un varētu ievērot sociālās tiesības. Bet es gribētu, es jums piekrītu, bet 15, 20 gadu laikā, iztenojot šo taupības politiku, nebūs iespējams izveidot ekonomisko bāzi valstīs, kas tagad sastopās ar lielām grūtībām. Un šajā taupības politikas laikā, kā vispār īstenot ilgtspējīgu, ilgtspējības politiku Eiropā. Otrais punkts. Jūs runājat arī par to, ka Eiropas parlaments jums ir svarīgs partners visos jautājumos, kas saistās ar krīzes pārvarēšanu. Es jautāju, kāpēc tad fiskālais pakts vai nolīgums tika izstrādāts tā, kā nu tas notika. Gan materiālā, gan eh, formālā ziņā eh, šeit ir iekļauti noteikumi, kas ir pilnīgi pretrunā parlamenta nostājai. Uh, Ja Eiropas parlaments vienkārši tiek atstāts uh, durvju otrajā pusē, ar ko tad komisija sadarbosies? Un fiskālais pakts var varbūt stāties spēkā, bet īstenot to nebūs iespējams. Kā jūs gribat uh, šo pretrunu atrisināt? Paldies, tagad Kelenen kungs. Chancellor, let me thank you very much indeed for Liels paldies par to, ka esat ieradusies šodien. Es domāju, ka šīs ir bijušas ļoti interesants diskusijas. Mēs dzirdējām daudz politiskās retorikas, ne tik daudz ekonomiskās realitātes, bet tā nu tas ir šajā parlamentā. Mēs esam pieraduši tā, pie tā. Daži pieminēja oktobra revolūciju, proti 40 miljonu bojāju, daži uzskat par pieminēšanas vērt, par svinēšanas vērtu gadījumu. Jūs tiksieties ar mans valsts premjeru, un jūs esat to valstu starpā, kuras aicina eh, īstenot eh, tādu budžeta disciplīnu, kādu jūs pieprasat no dalību valstīm. Protams, ka jūs pieprasījāt to arī no uh, Kamerona kunga. Ļoti žēl, ka jūs CDU neatbalsta jūsu nostāju. 136 miljoni ir paredzēti piešķirt absolūti nederīgam, nekam nederīgam muzejam šeit Briselē. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka e, šobrīd, kad e, mājasēmniecībām, e, uzņēmumiem, uh, ir e, jācenšas e, samazināt izdevumus, mums ir jādara tas pats. Mums nav nepieciešams lielāks budžets, mums ir labāk jāizmanto jau esošais budžets, un es ceru, ka jums ar e, Davidu Kameronu izdosies vienoties par budžeta samazināšanu Eiropā. Pat leiboristu uh, partija vēlas, uh, lai budžets tiktu samazināts Svobodskunga uh, pārstāvētā grupa. Tāds, nu, ir um, klimats, kādā mēs dzīvojam šobrīd. Uh, Ehm, šobrīd tiek pieprasīti taupījumi no visiem, um, un es e, esmu pārliecināta, ka jums ar e, Dēvidu Kameronu izdosies vienoties par e, labu iznākumu. Paldies! Paldies, Paldies Harmsas kundze! Es gribētu teikt vēl sekojošo apvienoto karalisti. Es vispār neuztveru kā valsti, bet gan kā zemi kurai nepieciešamas iekšējās reformas. Un es eh, pasveiciniet Dēvidu Kameronu un Milibanda kungu. Manuprāt, viņi nebūs spējīgi uh, eh, izmantot vēršoties pret Eiropu, atveseļot pašu savu valsti. Es pati rīt braukšu uz Grieķiju, tāpēc vēlreiz iepazinos ar pašreizējo situāciju, un manuprāt, beidzot jāatzīst, ka grieķi ir, tā teikt, nonākuši strupceļā, samazinājuši pensijas, sam, uz pusi samazinājuši algas. Tie bija pasākumi, kas Vācijā nemūžam nebūtu iespējami. Un tā ir šī taupības politika, no, kas barojās ar idejām no Vācijas. Un, uh, Tas notiek visšausmīgākajā ekonomiskās krīzes laikā. Tas novedīs vienkārši pie katastrofas un ne pie kā cita. Ja mēs šādi centīsimies uh, glābt Grieķiju, tad nespēsim izglābt ar līdzīgiem pasākumiem arī citas valstis. Vācija un citas valstis, kas vēl ir bagātas, manuprāt, šobrīd eksperimentē ar solidaritāti Eiropas Savienībā. Un eksperiments tiks koriģēts tikai tad, ja krīze būs beidzot manāma pašu mājās. Un šis kurs saucās tā. Vispirms dalību valstīs reformas, un tad mēs kopīgi apvienosimies piedāvāsim ekonomisko un monetāro savienību un tad kopā pieņemsim lēmums. Un manuprāt, eh, godīga analīze būtu, ja jūs atzītu, ka šis kurs, ko jūs īstenojat, nemaz nebūtu iespējams, ja pēc Trišē kunga Dragī kungs nebūtu pieņēmis lēmumu uh, uzlabot situāciju, iepērkot vērtspapīrus pilnīgi nebijušā apjomā. Uh, Un šai blokādei no uh, donoru valstu puses beidzot ir jādara gals. Paldies, Harmsas kundze. Verhofštāta kungs. Yes, I, I, I don't... Jā, es eh, nedomāju, ka mēs, eh, mūsu domas dalās eh, ilgākā laika termiņā. Es domāju, ka drīzāk jautājums ir par laika grafiku. Eh, Jā, jūs sakat, es piekrītu Eiropas valdībai, es piekrītu visam pārējiem, bet mūsu viedoklis parlamentā ir tāds, ka tas ir nepieciešams tagad. Nav iespējams atrisināt problēmas ar eiro krīzi, ja netiek īstenot šīs reformas. Un došu tikai vienu piemēru - procentu likmes. Kas notiek šobrīd? Puse no taupības pasākumiem. Es neesmu pret taupību, kā tādu. Es neesmu pret taupību uh, Eiropas dienvidos, tas ir nepieciešams ilgtermiņa izaugsmai, bet puse šo te pasākumu tiek īstenot, lai apmaksātu augstāks procentu likmes uh, obligāciju turētājiem, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības. Šobrīd Vācijas nodokļu maksātāju naudu tiek izmantot, lai apmaksātu uh, procentu likmes obligāciju turētājiem ārpus Eiropas Savienības. Tāda ir pašreizējā realitāte un ir iespējams to uh, saprātīgi atrisināt. Šī ideja nāk no ekspertu padomas, jūsu pašu padomnieki. Uh, šī, šis priekšlikums eh, par parādiem, tas nozīmē, ka dalībvalstīm, kas piedalīsies, būs jāsamazina savus eh, valsts parāds, un tas nozīmē, ka tiek nostiprināta fiskālā disciplīna, un tas nozīmē, ka mazāks procentu likmes e, Spānijai, Itālijai un citām valstīm, lai mēs varētu izkļūt no krīzes. Mans jautājums jums ir, kāpēc mēs to nedaram, jo e, saprātīgi rīkojoties, mēs varam atrisināt šo krīzi īstermiņā, bet es varu teikt vienu, Merkels kundze. Eiropas parlaments ir pieņēmis uh, nostāju, jū, tiek vestas sarunas ar padomu par divpaku pēc uh, sešpaks. Un, Uh, ir lēmums, ka um, nav, uh, nav vienošanās, ja netiek paredzēts šis pa, uh, jaunais uh, papildus fonds. Paldies! Sobodas kungs kanclers kundze, vēršos pie jums kā pie fiziķes atkal un novērtojot Harca reformas, nu, tās var novērtēt dažādi, bet salīdzinot ar to, kas notiek Portugālē un Grieķijā, tas nav tas pats, tas nebūtu nav tas pats. Un otrs, es jums piekrītu, viss, ko jūs minējāt, struktūra, reformas un tā tālāk, bet atšķirība ir starp to, kas tiek pieprasīts un kas tiek darīts. Kāpēc divi gadi tika palaisti garām um, Grieķijā? Kas notika ar šo um, nodokļu um, parādnieku sarakstu, Lagardas sarakstu? Un pēdējais punkts, kur mēs esam viensprāts par apvienoto karalisti. Uh, Es arī uzskatu, ka apvienotā karaliste ir Eiropas sastāvdaļa. Tai vajadzētu palikt Eiropā. Varbūt jūs varētu. Jums vajadzētu uzklausīt cilvēkus Anglijā, nevis populistus politiķus Faradžam līdzīgos, bet uh, um, parastos iedzīvotājus. Jo ne jau politiskā elite vai funkcionāri kā Faračs un tā tālāk cietīs no tā, ja apvienotā karalists nebūs Eiropā. Un par budžetu. Protams, ka tam jābūt izlīdzinātam, labam budžetam. Briti bija tie, kas ļoti cīnījās par paplašināšanos, un tagad gan poļiem, gan citiem eh, saka, jā, nu tagad jūs esat šeit iekšā tikuši, tagad jums vairs nevajag naudu no mums, un tas, manuprāt, ir negodīgi. Ja tiešām paplašanāšanās tika pieļauta, tad jābūt arī finansējumam, kas ir nepieciešams. Un tāpēc mēs kā parlaments cīnīsimies par sabalansētu budžetu un varat Kameronam pateikt, ka parlaments ir gribas apņēmības pilns cīnīties par budžetu. Uh, kas ir reāls un kas ļaus nodrošināt izaugsmi Eiropā. Un šajā gadījumā parlaments izmantos uh, savu spēku. Paldies! Daula kungs, lūdzu. Paldies! Es vēlētos atbalstīt Faraģa kungu piedāvāto um, šķiršanos draudzīgā veidā, bet es vēlētos atbalstīt jūs pieskatot 27 atlikušo bērnus, jo ja tik tiešām ir jārunā par šķiršanos draudzīgā veidā, tad mums ir jādomā par šo 27 valstu uh, bērniem, tā skaitā arī Lielbritānijas bērniem. Otrs punkts, Merkels kundze, jums ir taisnība par uh, Eiropas Savienības budžetu, ka ir jārīkojas, bet jūs pamatot teicāt, mēs neaizlieksim valstīm, kas vēlas pievienoties Eirozonai, kas vēl nav Eirozonā, uh, turpināt darbu uh, lai strādātu pie šīs solidaritātes. Es jums pilnībā piekrītu. Par šo solidaritāti man ir vēl viens priekšlikums. Lielbritānijas čeks. Kā jau teica Svabats kungs, tas ir jāizmanto solidaritātei. Ja mums ir nopietnas budžets, un es domāju, ka mums vienmēr ir bijis eh, nopietnas budžets, 96% līdzekļu eh, tiek atgriezt investīcijām, Tātad tikai 3% eh, gadījumu eh, ir jautājumi par šo līdzekļiem, bet lēmumi, kas šeit ir tikuši pieņemti, ir tikuši pieņemti ar vairākumu atbalstu, un vairākums balso par budžeta izmantošanu, un tāpēc mēs uzņemamies savu atbildību. Merkels kundze, es jums uzdošu citu jautājumu. Es aicinu, lai uh, pētniecības un inovāciju uh, politika, par kur mēs runājam arī savā politiskajā grupā šorīt, mēs par to daudz runājam. Kur ir šī Eiropas pētniecība, kur ir šī eh, inovācija eh, politika, kur mums ir eh, jāatbalsta? Tā ir steidzam jāizveido, un mēs vēlamies, lai būtu iniciatīvas projekti, lai mēs varētu uh, spērt soļus uz priekšu par labu izaugsmēji. Un tāpēc uh, kopā ar padomu mums ir jādara viss iespējamais, lai ātri izkļūtu no šīs krīzes. Jūs pieminējāt piecus gadus, es esmu pārliecināts, ka mēs varam ātri izkļūt no šīs krīzes, ja mēs strādājam tur, kur tas tik tiešām ir nepieciešams. Paldies! Paldies, Dolkungs! Labāk! Äh, kurz auf wenige Sachen eingeht. Merkels kundze. Pavisam īsi. Ciemeres kundze par um, nu, fiskālā nolīguma tiesisko pamatojumu. Mēs to gribētu izdarīt Eiropas nolīguma ietvaros, bet viena valsts to negribēja vai gribēja ar nosacējumu, ka jāmaina citu nolīgumi finanšu tirgu regulēšanā, ko es neuzskatīju par pareizu, un es domāju, vairākums šeit arī nē. Tāpēc uh, mums ir um, starp valdību vienošanās, bet vēlamies piecu gadu laikā to integrēt um, Eiropas noliekumos. Mēs nevēlamies atsevišķu pīlāru. Un padome, padomas juridiskas dienests mums teica, ka uh, organu, uh, organu uh, izīrēšana teikt, ir viens no iespējamiem variantiem. Tā tad arī juridiski mums ir apstiprinājums un uh, arī juridiski nevajadzētu atteikties no šīs iespējas. Es arī vēlos, eh, lai pēc iespējas ātrāk tas tiktu integrēts Eiropas nolīgumos. Tagad eh, Harmsas kundze. Es zinu, ka cilvēki, no cilvēkiem Grieķijā ļoti daudz kas tiek prasīts, un es nevēlos to noliegt. Bagāti cilvēki Grieķijā vairs eh, nav atrodami tur uz vietas vismaz, un um, Un tik tiešām jācieš cilvēkiem, kas nav bagāti. Bet um, atbildības dēļ es atgādināšu, ka valsts aparāts Grieķijā ir pārāk liels. Turklāt uh, pensijas Grieķijā pirms uh, reformu sākuma uh, palielinājās daudz straujāk nekā citās valstīs, salīdzinot ar Portugāli situāciju. Grieķijā pirms krīzes bija labākais, eh, pat nesalīdzināšu Grieķu ar Baltijas valstīm, kas neticamā veidā ir paveikušas reformas un uh, atrodas izaugsmas posmā. Lietuva, Latvija un Igaunija finanšu krīzes apstākļos uh, īstenoja tādas reformas, kuras nevar iedomāties, un tagad šiem valstiem ir lieliskas um, izaugsmas perspektīvas. Un um, padomājiet par šādu piemēru. Tagad um, es ar kolēģiem no Slovākijas uh, runāju par Grieķijas reformām. Un nav jau tā, ka Eiropā nebūtu citu uh, Uh, valstu, tā saukto jaunu dalību valstu, uh, kas arī nav daudz ko upurējuši, lai izietu uz šo um, attīstības un izaugsmas uh, um, ceļu. Un Ferhofstāt kungs, nesatraucieties, Eiropas politika ir kļuvusi par iekšējo politiku. Šeit parlamenta tā kā mājās, tas taču ir lieliski. Mums vienmēr ir domstarpības, bet uh, mēs tik uh, labi diskutējam. Svoboda kungs, jūs esat uh, visnotaļ salīdzināms ar Gabriela kungu mājās. Jūs pārzināt uh, sociāldemokrātisma nianses, viņš to tik labi nepārzina vismaz attiecībā uz kristīgiem demokrātiem. Nē. Tagad par parādu sekšanas fondu. Eiropā pagaidām trūkst uh, tiesiskais pamatojums, tam būtu nepieciešams atsevišķs līgums, bet uh, šis fonds mums nepalīdzētu. Uh, neviena valsts ar lielu parādu nevar uh, atmaksāt daļu no šī parāda. Otrādi, valstīm jāskatās, kur var mazināt deficītus. Tā kā šī nav laba atbilde. Un tad jūs sakāt, uh, nebūs divpakas, ja nepiekritīsiet parādu sekšanas fondam. Mm, tas nav labs ceļš kompromisa rašanai, bet es to pieņemu zināšanai. Un Vienā lietā Svoboda kungs Lielbritānija vienmēr runājusi par paplašināšanos. Un um, mēs šeit uh, skatām arī kopsakarības šajā procesā. Mēs esam krīzes apstākļos, bet uh, ekonomiski paplašinātā Eiropa mums eh, ir devusi priekšrocības, un tāpēc mēs ļoti labi esam izlietojuši kohēzijas līdzekļus un struktūrālos līdzekļus. Struktūrālie līdzekļi tagad tiešām daudz elastīgāk tiek izmantoti, lai apkarotu, piemēram, jauniešu bezdarbu, lai palīdzētu MVU sektoram un citādi. Un Dola kungs Vācija kopīgi ar Franciju piedāvāja organizēt uh, sanāksmi par budžetu. Un negribēja gaidīt. Budžeta pieņemšana tagad ir svarīga. Visa pasaule gaida, cik uh, Eiropas Savienība investēs uh, tuvāko gadu laikā. Ne tikai Eirovalstis, bet arī vidējā un austrum Eiropa gaida atbildi, jo finansējums nāk no struktūrāliem un kohēzijas fondiem. Tas būs ļoti slikts signāls, ja neizdosies vienoties. Un par pētniecības politiku, jā, mums eh, tagad ir Eiropas pētniecības padomes priekšsādātājs, kas pie tā strādā. Mums nepieciešams eh, impuls, bet, eh, protams, ja katru gadu redzam 40% izaugsmi itā, ITER. Es nevēlos tagad slēgt ITER projektu, nē. Es uh, gribēju teikt, redzot šo attīstību, es um, vēlos uh, liederīgi izlietot līdzekļus. Paldies jums par jauku vakaru. Paldies arī jums, Merkelas kundze. Dāmas un kungi, noslēgumā trīs norādes no manas puses. priekšsēdētāju konference ir daudz lielāks apmeklētāju skaits, šodien daudz lielāks nekā vidējā plenāra sanāksmē. Padomājiet par to lūdzu. Nākamais uh, komentārs. Uh, Merkels kundze, jūs būsiet laimīgi, ja ITER uh, tagad tiks likvidēts, bet Un uh, nākamais Merkeles kundze. Ļaujiet man jums pateikties. Jūs teicāt, lai kas arī Eiropā notiek, jums Eiropas parlaments paliek par partneri un par demokrātisko likumdevēju Eiropas Savienībā. Un šeit es tiešām vēlos jums pateikties īpaši uh, apzinoties uh, jūsu ietekmi padomē, lūdzu pastāstiet to viņiem arī. Jūs uh, pieminējāt Latviju, starp citu, ministra prezidents Dombrovskis šeit, šajā zālē, uzstājās ar runu tautas partijas priekšā. Dombrovs, Dombrovska kungs šajā runā aprakstīja šos neticamos upurus, kas bija jāizcieš Latvijas iedzīvotājiem, lai izkļūtu no krīzes. Un Dombrovska kungs e, teica, un pastāstīja par visiem šiem upuriem, un ja galu galā rezultāts ir tāds, ka mūsu atbilde ir kohēzijas politikas izsvitrošana no budžeta, nu tad tā nav pateicība. To pašu var pateikt arī par Slovākijas situāciju. Uh, Un tāpēc uh, uz cilvēku upuriem jāatbild ar solidaritāti. Tas ir tas secinājums. Jūs salīdzinājāt mūsu parlamentu ar Vācijas parlamentu, bet padomājiet, pie mums taču ir daudz jaukāk. Jūs pati tā teicāt šodien. Un um, um, mēs, uh, sociāldemokrāti Eiropas parlamentā, stabilizējam situāciju Eiropā. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Paldies!